El señor presidente. Señorías. Dāmas un kungi, sāksim balsošanu. Aicinu jūs ieņemt vietas. Atklājot šo sēdes daļu. Man jums ir skumšs paziņojums. 24. novembrī 2012. gadā e, ir miruši 112 cilvēki uguns nelaimē e, tekstīlī rūpnīcā Dakā, Bangladešas galvaspilsētā. E, rūpnīcā nebija uh, avārijas izēju, uh, bija ļoti slikti drošības pasākumi. Uh, fabrikā viss daudzviet bija izvietotas viegli dago, uh, eh, dagoši materiāli, un tas izraisīja palīdzi, uh, šo katastrofu. Līdz ar to iedzīvotājs arī ir uh, neapmierinātība augusi, tūkstošiem uh, strādnieku ir izgājuši Dakas ielās, prasa drošāks darbas apstākļus. Simt tūkstoši cilvēku piedalījās bērēs, un mēs, Eiropas parlamenta deputāti, nedrīkstam uh, aizdarīt acis šīs traģēdijas priekšā. Bangladešā ir vairāk nekā 4000 tekstilu rūpnīcu. Lielākajā daļā no tām nav pietiekoši drošības iekārtu. Lielākā daļa eksportu uh, rod ceļu uz Eiropas Savienību un ASV. Bieži tos izmanto lieli zīmoli. Eiropas parlaments uzskata, ka ir svarīgi šo traģēdiju rūpīgi izmeklēt un darba apstākļus šajā, Bangladeš, šajā valstī Bangladešā arī dzan. Un ir arī jāraugās uz to, kā mēs varam labot savus tirdzniecības nolīgumus. Mēs šo jautājumu neskatīsim steidzamības eh, jautājumu kārtā, kā bija paredzēts. Tā vietā pagājušās nedēļas ceturtdienā priekšsēžu konferences ir nolēmusi janvāra plenāras sēdes laikā par to pilnu debat, pilns debats veikt un arī pieprasīt komisijas un padomas paziņojums. Eiropas parlamentu, jūs viss vārdā, es eh, nelaimes skartajām ģimenēm paužu visdziļāko līdzjūtību un novēlu ievainotiem drīzu un pilnīgu izvesļošanos. Otrs paziņojums. Priekšsēžu konferences savā 22. novembra sēdē ir pieņēmusi rekomendāciju, lai pagarinātu īpašās uh, eh, komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanai uh, līdz 30. septembrim nākamgad. Līdz šim mandāts bija līdz 31. mārtam. Un tas viss saskaņā ar reglamentu 184. pāntu vai ir iebildumu. Ja nav, tad līdz ar to esam apstiprinājuši mandātu pagarinājumu. Tātad īpašās komitejas mandāts tiek pagarināts līdz 2013. gada 30. septembrim. Un visbeidzot, Tavāreša kungs Paldies priekšsēdi.